kopā ar uh, eh, padomus priekšsādātāju 12 uh, eh, tiesību aktus atbilstoši parlamenta reglamentu pantam numur 78 un attiecīgi šo likumdošanas aktu nosaukumu tiks publicēti sēdes protokolā.